Proszę Państwa, dochodzi kwadrans akademicki. Jā, akadēmiskais ceturksnis ir pagājis, citiem vārdiem sakot, ir pienācis laiks sākt sanāksmi. Pirmdienās jau tā parasti ir, ka nav visiem vienkārši ierasties laicīgi, bet vienkārši sveikšu jūs visus, kas ir, esat ieradušies. Sveicu arī viesus, priekšsēdētājs sveic arī tulkus. Pirmais punkts eh, darba kārtībā ir darba kārtības pieņemšana. Nevienam nekādu komentāru nav, tad darba kārtība ir pieņemta. Tad tālāk eh, paziņojumi. Jūs zināt, ka mums būs šī te Agri un NV kopīgā uzklausīšana Monsanto eh, un glifosāts. Tas ir uh, šīs uzklausīšanas temats, un uzklausīšana notiks trešdien, 11. oktobrī, 9. jan 2Q2 zālē. Un tad vēl viens paziņojums, ja jūs tas interesē, tātad uh, rīt pēcpusdienas uh, sanāksme sāksies pustrījos, kas ir agrāk nekā parasti. Gribēju to vienkārši atzīmēt. un tur būs runa par Merkosūru, un tā būs sanāksme aizslēgtām durvīm. Runājot par TTIP, tiek teikts, ka uh, diskusijas nav bijušas pietiekami caurskatāmas, un tāpēc ir izteikti ieteikumi uh, organizēt šādu sanāksmi aiz slēgtām durvīm. Redzēsim, vai tad mēs uzzināsim vairāk vai ne, bet katrā ziņā šāda sanāksme tiek organizēta eh, tiešām apzināti. Tagad par tulkojumu. Čehu, maltiešu, slovāku un gēlu valoda nav pieejama, pārējais visas valodas ir pieejamas tūkojumā. Tālāk 30. un 31. augusta sanāksmes protokola apstiprināšana, ja nav nekādu iebildumu, tad mēs varētu saskaņā ar reglamentu arī uh, pieņemt šo protokolu. Tālāk ceturtais punkts, kas ir e, mūsu saturiskais darbs. Šeit būs runa par Eiropas Savienības aitu un kazu nozars pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām. Erāns Garcijas kundze ir referente, sveicu viņu šeit, un e, šodien mums būs arī viedokļu apmaiņa par šo jautājumu ar Francisko Marsenu Boskes kungu, kurš ir eh, nozares organizācijas priekšsēdētājs, kas strādā aitu eh, un kāzu audzēšanas nozarē. Šodien uzzināsim vairāk par to, kāda ir situācija šajā sektorā. Tā ir ļoti svarīga nozare, kaut arī tā nav pārāk apjomīga, un tāpēc arī esam paredzējuši šo iniciatīvas ziņojumu un Rence Garcijas kundze ir referente. Un jums ir arī zināms tas, ka situācija ir tāda, kāda tā ir. Šajā eh, sektorā ir daudz uh, izaicinājumu, ir uh, uzņēmiem uh, grūtības un uh, trūkst finanšu stabilitātes. Mēs zinām, ka no vienas puses uh, patērētāji uh, aizvien vairāk raugās uz gaļas kvalitāti un viņus interesē aitu un kāzu gaļa, bet runājot par ražīgumu, šeit rādītāji vēl ir diezgan zemi. Līdz ar to ir tiešām ko uh, uzlabot šajā sektorā. Un tas eh, tāpēc ir eh, kārtīgi jāpārdomā, ņemot vērā tagadējo situāciju. Tāpēc esam ielūguši ekspertu un eh, pirms dot viņam vārdu, došu vēl vārdu Erāns Gersijas kundzei, lai viņi varētu teikt ieved vārdus. Jā, paldies priekšsādātāji. Godātie kolēģi, attiecībā uz eh, šo ziņojumu par eh, aitas un, kā, aita un kazu sektora eh, pašreizējo stāvokli un turpmākajām perspektīvām. Es gaidu šīs pēcpusdienas diskusija, tā noteikti būs ļoti noderīga, varēsim uzreiz no šīs Spānijas organizācijas Interovika priekšsēdētāja uh, Eh, uzzināt vairāk par situāciju. Viņš runās par eh, nozares situāciju un par izaicinājumiem tajā. Aitu un kazu eh, nozare ir viens no jūtīgākiem sektoriem Eiropas Savienībā. Ir daudzi, kas atsakās no darbības šajā nozarē un arī veterinārās krīzes šeit ir jāatzīmē ir eh, bijis jānogalina daudz eh, dzīvnieku slimību dēļ, un eh, aitas un kazas ir svarīgas arī ainavu kontekstā, un tas ir izaicinājums ne tikai uzņēmējdarbības ziņā, bet arī vides ziņā, un tas ir no KLP ļoti atkarīgs sektors. Uh, Turklāt eh, šajā nozarē visu laiku eh, ir jāsaskaras ar patēriņa samazinājumu. Tas ir arī novedis pie ražošanas samazinājuma, bet tā pašā laikā tiek eh, vairāk pieprasīts piens šajā nozarē un piena sektors var labāk pielāgoties patēriņu svārstībām. Pēdējos gados uh, E, gaļas patēriņš ir e, samazinājies par 40%. Galvenie ražotāji ir apvienotā karalīste, apmēram 40% no aitu un kazu produkcijas e, ražo tieši apvienotā karalīste. Un Brexit tāpēc tiešām būtiski ietekmēs tirzniecības plūsmas. Eiropas Savienības uh, Um, nodrošinājums ir 87%, tātad par 87% mēs paši varam sevi apgādāt, bet arī no Jaunzēlendes un uh, Austrālijas tiek ievesti aitu un kāzu produkti. Un uh, tādos uh, periodos, kad ir augsts pieprasījums, kā piemēram lieldienās, ir grūti apmierināt pieprasījumu, un tas būs vēl sarežģītāk pēc Lielbritānijas izstāšanās. Uh, apvienotā karaliste ir arī galvenais importētājs eh, aitu un kazu produktiem. Un vēl viena problēma, kas ir pelnījusi mūsu eh, uzmanību, ir eh, plēsīgo zvēru uzbrukumi, piemēram, vilku un citu zvēru uzbrukumi. Un, Šīs uh, sugas uh, drīkst vairoties saskaņā ar habitātu uh, jeb dzīvotņu direktīvu, un e, šis ir arī jautājums, ko mēs šajā iniciatīvas ziņojumā apskatām. Tātad ņemot vērā situāciju šajā nozarē un problēmas, ar kurām tas varētu saskarties, Eiropas Savienībai uh, vajadzētu šo piesaistīto atbalstu KLP ietvaros saglabāt un varbūt pat palielināt. 2015. gadā komisārs Hogans e, izveidoja fórumu aitunkazu audzētājiem, un tas uzlaboja atbalstu šai nozarei. Un tas, kas tika piedāvāts 2010. gadā, būtu jāņem vērā arī attiecībā uz aitām un kazām. Un šis fórums aizstāv sakojušas pasākumus. Pirmkārt, vairāk līdzekļu uh, patēriņu veicināšanas kampaņām. Tur komisijai vajadzētu pielikt lielākus pūliņus, un tāpēc es gribēju apsveikt uh, komisāru Hoganu un uh, piedāvāt uh, šīs kampaņas vienotajā tirgū ņemt vērā. Šeit ir runa ne tikai par tradicionālo produktu patēriņu veicināšanas kampaņām, bet vajadzētu runāt arī par produktiem, kas varētu piesaistīt jaunākus patērētājus. Uh, Un e, jāatzīmē arī šī sektora svarīgā loma e, teritoriju uh, uzturēšanā, kur ir dažādi dabīgi šķēršļi un arī uh, jādomā arī par lauka attīstības pasākumiem. Ar to starpniecību var um, nodrošināt to, ka ainavu prasības tiek ievērotas. Tālāk runājot par ražotājiem pārtiks ķēdē, to nozīme ļoti svarīga. Uh, Tātad pirmkārt aitu un kāzu gaļas ražošana, tur jādomā arī par noteikumiem attiecībā uz ģēmo, un jaunie lauksaimnieki būtu jāinformē un jāatbalsta ar lauksaimniecības programmu starpniecību. Vajadzētu īpašus atbalsta pasākums, piemēram, ar tiešajiem maksājumiem, lai veicinātu paauģu atjaunošanos šajā sektorā. Uh, Ir arī citi pasākumi, kas tiek nosaukti ziņojumā, bet es netērēšu tam laiku, labprāt uzklausītu uh, ekspertus, kas ir ielūgti arī no komisijas, un ar prieku uh, dzirdēšu viņu komentārus. Paldies! Paldies! Tas bija tiešām ļoti visaptveroši. Jūs uzreiz ķērāties pie lietas, tas ir ļoti labi. Uh, Un uh, eksperts arī turpinās uh, izteikties un uh, izmantojot šo izdevību, gribu pateikt, ka mums ir zālē viesi no Augsburgas, no Bavārijas. Un viņi klausās mūsu sanāksmes, ir sīk sveicu šo apmeklētāju grupu. Es ceru, ka jums būs interesanti. Uh, Un paldies, ka esat ieradušies un laipni lūgt. Lūdzu jums vārds. Eh, Jā, paldies. Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties kultūras eh, un eh, lauksainsības komitejai par šo te iespēju šodien šeit izteikties un atsaucoties arī uz referents teikto. Paldies, ka ielūdzāt mani. Uh, Es esmu ražotāju organizācijas priekšsēdētājs. Mēs ražojam aitu un kāzu produktus. Tie ir eh, lopaudzētāji, kooperatīvi, arī produktu ražotāji un arī eh, tirgotāji. Es pats eh, jau vairāk kā 40 gadus strādāju šajā jomā. Pirms 37 gadiem nodibināju kooperatīvu ar 16 audzētājiem. Uh, un uh, mēs uh, strādājam ļoti sausā reģionā Aragonā, Spānijā. 2015. un 2016. gadā es piedalījos uh, Eiropas aitu un kāzu gaļas fórumā. Hogan kungs komisārs bija šī pasākuma iniciators, tur bija pārstāvēts visas dalībvalstis, un mēs domājām par smago krīzi šajā sektorā. Uh, kur iezīmējas ar um, apjomu samazinājumu par 25%. Šis apjoms ir samazinājies un tātad uh, 2% gadā. Tas īpaši ir jūtams valstīs, uh, kurā uh, šī nozara ir bijusi ļoti aktīva. Tātad Spānijā mums tagad vēl ir tikai apmēram 8 miljoni uh, uh, dzīvnieku šajā jomā. Un tā kā atbalsts ir uh, atsaistīts no ražošanas, uh, ir arī par 50% samazinājies, jo īpaši Dienvidu Spānijā šis te atbalsts tāpat kā citos Spānijas reģionos. Neizskatās, ka situācija būtu īpaši loģiska, ņemot vērā to, ka mēs Eiropas Savienībā eh, neražojam eh, pietiekami. 61 tūkstotis tonu, bet eh, mēs arī importējam 2 112 to, tūkstošu tonu, un lielākā daļa nāk no Jaunzēlandes. Un pēdējos gados esam konstatējuši um, svaigas gaļas importu pieaugumu. Un um, brīžiem um, tātad Eiropā, piemēram, uz uh, lieldienām ir šāds augsts pieprasījums. Lielākais importētājs ir apvienotā karaliste, un viņi arī pārdod 85 uh, tūkstošu tonu uh, šīs gaļas uh, citām Eiropas Savienības valstīm. Tas ir svarīgs jautājums, jo mēs vairs nevarēsim saglabāt šo Jaunzēlandes un apvienotās karalistas kvotu nākotnē. Tas nebūs ilgtspējīgi. Sākotnēji šie uh, importētie produkti bija saldēti, tagad tā ir svaiga gaļa, kas mums ir lielāks konkurents. Un tad jārunā arī par eksportu. Liela daļa no tā iet uz Ziemeļāfriku. Afriku Un ir eh, citi tirgi pasaulē, kas tiešām augstu novērtē mūsu ražoto produktu kvalitāti, kurus mēs eksportējam no Eiropas Savienības. Galvenās problēmas šajā sektorā ir saistītas ar, eh, ar ražīguma, ienesīguma trūkumu, un eh, tas nozīmē, ka ražīgums ir zems un cenas ir zemākas nekā ražošanas izmaksas ražotājiem. Un tad, kad uh, atbalsts tika uh, atsaistīts no ražošanas aitu un kazu produktiem, tad uh, šis atbalsts uh, tiek maksāts zemei, zemes teritorijām, balstoties uz tām, un uh, tas nozīmē, ka ražotājam ir uh, jāatsakās no aitu un kazu audzēšanas uz kā, un jāpāriet uz kādu ienesīgāku sektoru. Tātad tas viss ir eh, eh, tiešām tik ļoti piesaistīts zemē, tas rada eh, milzīgas problēmas šim sektoram. Ir arī citas problēmas. Tātad maksājumi ir viena lieta. Mēs esam redzējuši arī citur sasaistīto atbalstu, bet tas viss ir jāsadala pa uh, nozarēm, un tas, kas nonāk pie aitām un kazām, ar to vairs nepietiek šiem lauksaimniekiem. Un te mēs redzam, ka šis atbalsts, šie maksājumi eh, nav pietiekami, lai kaut ko uzlabotu. Piemēram, Francija ir atšķirīga, jo tur um, ir bijusi iespēja piesaistīt jaunus lokopjus, uh, kas ražo kvalitatīvus produktus uh, šajā nozarē. Ir arī virkni citu problēmu, piemēram, tas, ka tiešie maksājumi vairs netiek maksāti, un uh, uh, kādreiz tos maksāja par ganībām, un tas ir daudziem uh, ražotājiem kaitējis, jo īpaši kalnu reģionos. Un tas attiec jo īpaši uz vidusjūras reģionu un arī Spāniju. Uh, un tas ir tieši tur, kur tiek uh, ražota uh, aitu un kazu gaļa, uh, tiek uh, audzēt šie dzīvnieki, jo šīs platības nevar nekam citam nemaz izmantot. Un šie tie lopkopji saskārās līdz ar to ar lielām uh, problēmām, kas, protams, ir pēc iespējas drīzāk jāatrisina. Es nezinu, vai apvārsnes 2020 tur būs pietiekams. Un ir arī citi ierobežojumi vienas politikas dēļ, proti ir eh, jāievēro zināma teritorijas apsaimniekošana. Uh, un uh, pieejamās uh, platības nevar izmantot katru gadu aitu un kazu turēšanai. Tur ir uh, jādažādo šī te ražošana, un tāpēc daudzi ražotāji lokopju izlēma atteikties no aitu un kazu ganīšanas. Jāsaka arī, ka aitu un kazu uh, audzētāji uh, ļoti cieši arī no pārmērīgās birokrātijas. Piemēram, ir šī te divkāršā dzīvnieku identifikācija, citas lietas, kas jādara, kas patiesībā nebūtu nepieciešams, bet uh, tie, kas visu laiku strādā šajā nozarē, uh, eh, vairs nevar izturēt visu šo birokrātiju, un tāpēc tā būtu jāvienkāršo. Arī runājot par uh, sankcijām, tur būtu jārīkojas uh, piesardzīgāk eh, izsakojamība arī jānodrošina, un tas nemaz nav tik vienkārši. Runājot arī par mārķēšanu, eh, tur vajadzētu eh, ļoti skaidri norādīt, no kurienes šī gaļa nāk, un ka visi, visas veselības prasības ir ievērotas. Vēl viens uh, problemātisks jautājums, protams, ir plēsēji. Šajā fotografijā jūs redzat, ka situācija var būt diezgan uh, smaga un traģiska. Kas tad notiek? Uh, šis ir uh, bārs, kuram ir uzbrukuši vilki, un tas tiešām ir vesels murgs ražotājiem visā Eiropas Savienībā. Un to mēs esam arī teikuši komisāram Hoganam, ka tā ir uh, patiesa problēma. Uh, <laughs> eh, pero que. Es uh, nespēju atrast uh, pareizos vārdus, bet uh, vilki, tātad, kas nodara šo milzīgo kaitījumu, ir tomēr zināmā mērā aizsargāti. Aitu un kāzu lopkopiem tie ir uh, tiešām uh, draudi un sagādā liels problēmas. Tātad. Uh, Tiešām viņi ļoti cieši. Un tagad par patēriņu. Tā ir augstas kvalitātes uh, gaļa, kas uh, tāda ir visā Eiropas Savienībā. Un uh, šeit Eiropas Savienībā mums ir arī visstriktākās veselības prasības, katrā ziņā striktākas nekā Jaunzēlandes gaļai, jo īpaši attiecībā uz izsakojamību. Un uh, musulmaņu pasaule arī ir eh, labs eksporta tirgus, un arī Āzijā eh, cilvēki sāk novērtēt augstākas kvalitātes gaļu, līdz ar to mums ir eh, jānodrošina, lai nojauktu tirdzniecības šķēršļus, runājot arī par veselības aspektiem ar administrācijas starpniecību, un tas ir darbs, ko mēs varam darīt. Un vēl viens pluss šim sektoram ir tas, ka uh, tas darbojas arī vides un lauku vides uzturēšanā un aizsargāšanā. Bija aptauja, kas tika īstenota, ko īstenoja nesen uh, viens uzņēmums, un uh, rezultāti ir tādi, ka jā, tiešām cilvēki arī saprot, ka šī ir visilgtspējīgāk ražotā gaļa uh, no visām, visiem gaļas veidiem, un uh, Hogana kungs uh, um, arī uzsvēra to, ka šī saikne ar ilgspējību un lauku vidī ir ļoti spēcīgs pluss šim, šai nozarai. Un es domāju, ka mums vajadzētu atkal piesaistītos maksājumus, runājot par uh, diversifikāciju un uh, uh, citām lietām. Tātad bija eh, sektori, kas uh, ir tā kā sodīti jaunās KLP ietvaros. Mums ir jānodrošina tas, ka ir arī uh, saikne ar ražotājiem, ar uh, kooperatīviem. Un uh, tāds universitātes pētījums Nīderlandē uh, parāda, ka uh, ir šie līgumi ar kooperatīviem, tad tas var nākt par labu visam sektoram. Un piesaistītie maksājumi arī eh, varētu tikt izmantoti lauku iedzīvotāju atbalstam. Spānijā ir tā, ka tūkstošiem eh, mazu eh, ciemu un pilsētu ziemā stāv tukšas, un tās ir teritorijas, uh, kur tiek aitas un kazas audzētas, bet, eh, eh, jā, nu, šajās tukšajās pilsētās un ciemos cilvēki sāk atgriezties, bet es biju Sorijas provincē un vienīgie eh, cilvēki, kas dzīvo laukos šajā reģionā ziemā, ir aitu un kāzu audzētāji un vidējais uh, vecums šiem audzētājiem ir vairāk kā 60 gadu, un tur mums kaut kas būtu jādara. Tas ir smags darbs, un uh, jaunieši nav īpaši interesēti to darīt. Uh, Tad viens eh, ļoti būtisks eh, aspekts eh, aitu un kazu nozarei nākotnē būs nodrošināt to, lai cilvēki vairāk par to zinātu, lai būtu pieejamas arī konsultācijas. Kādā konferencē nesen kāds eksperts teica, ka šai nozarei ir nākotne, bet mums ir jāizmanto. Uh, Uh, jaunās tehnoloģijas, jaunie lauksaimnieki grib izmantot tehnoloģijas, tātad kooperatīviem un citām asociācijām ir jāspēj tas lietot un uh, ir vajadzīgas, uh, vajadzīga palīdzība, lai tās izmantotu. Mums jāstrādā arī pie dzīvnieku labturības, tajā ir jāinvestē un jāpiesaista jauni cilvēki šim sektoram. Runājot par reklāmas kampaņām, lai veicinātu uh, patēriņu. Tās parasti ir ļoti veiksmīgas, un 2015. gadā bija, mēs uzsākām jaunu kampaņu, un tā beigsies nākamā gada februārī. Sākumā bija samazinājums par 7%, un tad, kad mēs sākām, mēs saglabājām patēriņa līmeni 2016. gadā un viena no uh, tirgus uh, pētījumu firmām teica, ka um, tātad uh, bija pieaugums patriņā, jo ar mūsu kampaņas uh, starpniecību mēs uh, veicinājām apziņu sabiedrībā, ka šī gaļa ir veselīgāka par citiem gaļas veidiem un tajā tiek ilgspējīgi ražota. Uh, Un šīs reklāmas kampaņas var sasaistīt ar izmaiņām un progresu sektorā. Tātad uh, ir jāveic izmaiņa, izmaiņas uh, arī tirzniecībā. Un uh, Interovika mums teica pirms trim gadiem, ka 45% patērētāju zināmā vecumā ēstu vairāk uh, gaļas, ja uh, viņi varētu uh, iegādāties viņiem pieņemamākus uh, gabalus, uh, lai šis te uh, iepakojums būtu tāds, kā viņiem patīk. Piemēram, lai viņi varētu iegādāties uh, lētāku gaļu, uh, kas ir uh, no uh, tātad sliktākām uh, daļām, bet uh, kas ir lētāka. Uh, Tad kampaņas bieži vien ir jāīsteno zinām laiku, līdz tās nes augļus. Un mēs raugāmies arī uz 2018. līdz 2021. gadu, bet tam visam ir jārunā par ilgspējību, par izcēlesmi, jo tas ir tas, kas tiešām svarīgi ir patērētājiem, vismaz tajās aptaujās, ko mēs esam veikuši. Un jāpievērš arī tam, ka tas ir veselīgs produkts. Un tādējādi mēs varam uh, uzlabot uh, cilvēku izpratni par uh, to, kāpēc šī gaļa maksā, uh, tik cik tā maksā, un mēs varam tādējādi arī nodrošināt lielāku cenu stabilitāti. Es vadu kooperatīvu Aragonā uh, un sāku tajā strādāt uh, pirms 35 gadiem. Tātad raugoties uz uh, mazākiem formātiem un arī, eh, tātad, kā jūs redzat, šeit eh, ir eh, trīs gaļas gabali par 3,80 eiro, un tas ir tiešām veicinājis patēriņu, ka ir pieejami šādi iepakot produkti, un arī veselības pasākumi ir svarīgi veicināt inovācijas visā ražošanas ķēdē ir izšķirīgi svarīgi, arī um, um, iepakotās gaļas sektorā ir daudz kas darāms, arī uh, audzētāji var daudz ko vēl darīt, uzlabot ražīgumu, piemēram, un ko mēs esam izdarījuši mūsu kooperatīvā. Mums ir mazi ražotāji, bet 300 no viņiem ir sākuši uh, attīstības plānu, raugoties uz to, kā varētu uzlabot uh, pēļņas eh, maržas. Un uh, ir panāks pieaugums no uh, eh, 7 līdz pat pār 30 eiro uz vienu dzīvnieku. Tas ir ļoti svarīgi, lai uzlabotu situāciju šajā sektorā, un arī mērtiecīga uh, atbalsta nodrošināšana ir ļoti svarīgs aspekts. Uh, Un mums ir arī jāstājas pretī klimata pārmaiņām. Ir arī jauna zilās mēles slimība, kas uh, ienāk no Āfrikas. Tātad klimata pārmaiņas uh, arī pie mums uh, ienesīs jaunas slimības. Un tas, protams, arī kaitē videi un mums ir jāveic arī apmācība, pētniecība un jāizmanto jaunās tehnoloģijas, un apkopojumā gribētu tikai teikt, ka um, administrācijas sektors un uh, nozars organizācijas un arī profesionālās organizācijas, visi kopā mēs varam daudz ko sasniegt šī sektora labā. Eh, Paldies! mūsu ekspertam. Tā kā prezentācija bija diezgan pagara, tad lūdzu jūs tagad izteikties īsāk. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Andrijo kungam, lūdzu, divas minūtes. <coughs> Merci, monsieur le président. Jā, paldies priekšsādātāji. Es sākumā vēlējos pateikties referentei par uh, izmantoto pieeju šajā uh, ziņojumā un ar nepacietību gaidosim arī rakstveidā. Uh, viņas piedāvājums un arī eksperts ļoti veiksmīgi iepazīstināja ar sektoru. Uh, šī nozare nav visas nozīmīgākā lauksaimniecībā, tomēr jāsaglabā modrība, kā jau tika teikts, tad tā šis lauksaimniecība notiek arī kalnainos, grūtāk pieejamos reģionos, un mēs nevaram neņemt vērā to problemātiku, kas bija gana plaša un kuru arī iezīmēja Ernāns Grasies kundze šajā sektorā, kas ir grūtā situācijā. Vēl runājot par šīm peļņas iespējām un tās caurredzamību, tā ir tēma, kur jābūt uzmanīgiem. Pašiniciatīvas eh, ziņojums var eh, palīdzēt eh, komisijai tās turpmākajā darbā. Tātad tas ir vērā ņemams temats. Un jūs arī pieminējāt atbalsta sasaisti. Tā arī mums ir jāņem vērā, mums ir jāņem vērā jūsu analīze par to, ka ir jāsaglabā šī uh, šie atsaista. Un uh, vēl par šo starpnozaru iesaisti, ar tas arī ir svarīgi. Mums tas viss ir jāņem vērā. Tad vēl ir tātad uh, aitu un kāzu sektors, uh, piena, gaļas sektori. Un, kad mēs runājam par pienu un gaļu, nevienmēr ir viena un to pašti stratēģija, un kad mēs arī skatāmies, kādas ir cenas. Un, ja vēl ir laiks, tad mm, vēlētos pievērsties arī uh, šiem uh, plēsoņu uzbrucēju jautājumiem. Tā tad ir uh, šis um, dzīvotņu direktīva, mm, bet um, šī Direktīva tiek izmantota vairākos gadījumos arī Francijā un arī Eiropas Savienības mērogā. Tas ir temats, kas ļoti uh, ar lielu nopietnību jāskatās, un, un tā daļai ir jābūt pietiekami spēcīgai uh, pusēji šajā ziņojumā, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums un uh, rodas šie jautājumi par šiem dabiskajiem plēsoņiem. Un tad tiešām domāju, ka ir jāvērš uh, asamblejas uz mūsu deputātu uzmanība šim jautājumam, kas ir ļoti svarīgs šajā nozare, un kad mēs arī runājam par Brexit, par brīvo tirzniecību, ka ir ļoti svarīgi, lai šis sektors tiktu atzīts kā sensitīvs uh, sektors, īpaši, kad runājam arī ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Paldies! Paldies! Paldies desmit sekundes pirms uh, iztecēs laiks, es nākamreiz pacēlšu āmuriņu, un tad, ja tiks pārsniegs laiks, tad redzēsim, kā rīkosimies. Bet jūs taču redzat, uh, cik daudz laika, laiks rīt, un tagad vārds Hazkon kundzei. Eh, Jā, paldies, es vēlētos uh, pastāstīt. Uh, Uh, citu pieredzi, daudz dzirdēts par vairāk uh, atbalsta sniegšanas nepieciešamību, vairāk izaugsmes. Es uh, vēlētos vairāk runāt par cilvēkiem un šo jautājumu. Dažus gadus atpakaļ mēs redzējām to, ka bija Nīderlandē ļoti nopietnas slimību problēmas. Mums bija jānogalina Um, vairākas aitas kāzas, 74 cilvēki zaudēja dzīvību, un uh, joprojām ir jācīnās ar šīs slimības sakām. Šīs dzīvnieku slimības izpostīja vairāku cilvēku dzīves, un uh, līdz ar to mēs redzējām, ka aitu un kāzu biznes tika uzskatīts par svarīgāku kā cilvēku veselības. Pētījumi Nīderlandē ir pierādījuši to, ka cilvēki, kas dzīvo netālu no uh, Eh, kāzām, kāzaudzētāvām. Es pat nerunāju par kalnu eh, zonām, bet eh, tur ir simtiem kāzu, kas ir tiek audzētas, un tie cilvēki, kas netālu dzīvo, viņiem ir lielāka iespējamība saslimt ar plaušu. Uh, problēmām un iestādes vairs neatļauj paplašināt kazu audzētavas. Šajā pašiniciatīvas ziņojumā es aicinātu mazāk atbalsta sniegt kazā, kazu audzētavām un nu, vairāk racionalizēt šīs audzētavas, lai tas būtu veselīgāks. Un visbeidzot, mēs šajā vasarā redzējām attēlus presē ar eh, šīm kāza audzētavām Nīderlandē. Kazu pienu pieaugums bija un arī kaušana notika sliktos apstākļos. Te ir jārespektē labturības jautājumi un es aizstāvēšu šos argumentus eh, referentes priekšā. Pulten. Būvēkungs nākamais. Da. Oui, uh, je pense que c'est très important qu'on est. Jā, es domāju, ir ļoti svarīgi, ka mums ir šāds ziņojums šobrīd, jo ir vairākas valstis, kurās kazu un aitu audzēšana ir centrāls temats, kā Spānijā, Grieķijā, Francijā, un tā ir daļa no pamata nodarbošanām. Un ir svarīgi šajā ziņā runāt par gaļas sektoru, tajā pašā laikā neaizmirstot par piena sektoru. Nereti abas šīs ražošanas eh, apvienojas, tiek veidotas kopā un mums par tām jārunā globāli. Domāju, mums vēl būs laiks par to diskutēt. Un tajā brīdī, kad to darīsim, mums vajadzēs arī noteikt eh, ražošanas eh, argumentus un arī to, kā mēs aizstāvam šo sektoru. Nu, pievēršoties jautājumam par vilku un citu plēsīgu zvēru uzbrukumiem. Šajā jomā mums par to būtu jārunā, nevis vispārēji, bet konkrēti, ka mums būtu jārunā tieši par šiem konkrētajiem vilku mm, sugām, kas uzbruka tādas hibrīd sugas veidojas plēsoņu vidū, un mm, tas arī saistās ar Bernes līgumu un nepiecieš un iespēju uh, iznīdēt šos uh, plēsoņus. Mēs redzējām Itālijā, Spānijā arī 40% šādu uh, jaukto sugu. Un mēs tā, ar tādām sākam saskarties arī citās zemā, zemēs, un mums tiešām ļoti skaidri tam ir jāpievērš tā, lai mēs varētu arī nākt klāt ar skaidriem priekšlikumiem komisijai. Paldies! Dziękuję. Pan posel Agļu. Paldies, Ekņu kungs. Um, in... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu jau 37 gadus darbojies aitu uh, audzēšanas jomā un esmu ar to strādājis. Un viena lieta ir mainījusies, proti, ka uh, apvienotajā karalistē mm, musulmaņu uh, mm, iedzīvotāju skaits ir pieaudzis, savulaik nebija liels pieprasījums pēc uh, šiem dzīvniekiem un šīs gaļas, un tagad tas ir mainījies. Tagad ir lielāks pieprasījums, un pat vairāk kā 20% šos aitu gaļas tiek pie patērēts, un jūs minējāt atsaistīšanu, tas, manuprāt, ir vislabākais, kas noticis aitu nozarā. Pirms tam cilvēki aicina audzēja aitas, izmantoja subsīdijas, un um, tur bija daudz uh, labklājības jautājumu. Nu, tagad ir lielāks akcents uz tirgu, un tagad jautājums par to, kā būs uh, Brexit situācija par šo pāri um, palikumiem. Es nedomāju, ka tur būs problēma. Uh, bija augsti tarifi. Es nedomāju, ka tur būs e, īpaši augsti tarifi, kā tas ir franču vīniem, spāņu produkcijai un, protams, tad vēl ir arī Ziemeļīrijas biznes un es varu redzēt tūkstošiem e, aitu, kas varētu šķērsot šo robežu, kur ir milzu kalni, nu tur tikai aitas tos varēs pārvarēt, un tad viņas pēkšņi kļūs par īru aitām, tur brīnišķīgas iespējas, un daži izaicinājumi arī ir šiem eh, suņiem savvaļas un savvaļas aitām, un um, bija cilvēki, kas uzskatīja arī, ka vajadzētu ai, arī aitas padarīt par savvaļas aitām. Dziękuję Teraz już są krótsze wystąpienia. Paldies. Runas kļūst ar vien īsākas, tā varētu turpināt, tad maksimāli pusotru minūti. Vesankungs, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Lai eh, ilustrētu situāciju nozarē, pastāstīšu par konkrētu situāciju eh, aitu audzēšanā. Es ar draugu satiku šo ražotāju, un viņš, diemžēl, nolēma pielikt punktu savai darbībai un meklē kādu, kas varētu pārņemt viņa eh, biznesu, un viņš sūdzās par bankām, kas nevēlas sniegt atbalstu, tās ir samazinājušas atbalstus, un mm, tas saistās arī ar atbalstu maksājumu kavējumiem, un tas ir nepieņemami. Jūs zināt, ka ražošanas cikli ir vairāku mēnešu garumā, šiem jēriem tas ir 12 mēneši, bet bank, no bankām eh, var mm, aptvert tikai dažas nedēļas. Un tas tieši saistās ar šo audzēšanas specifisku. Dažas kautuvis atbalsta šādu situāciju un tiek apvainots eh, kautuvis kā galvenās vainīgās tajā, kā mainās situācija, bet īstenībā eh, ogleklis eh, tur uzkrāja šajās pļavās un situācija tikai pasliktinās. Es domāju, ka jāpatur brīvās tirzniecības sarunas ar Austrālu un Jaunzēlām. Turklāt šajā komitejā mēs iesniedzām ļoti kritisku referentu par ziņojumu par šo ziņojumu un eh, citēsim arī, eh, mēs aicināsim arī mūsu kolēģus no citām komitejām eh, balsot pret šo un mums ir jāaizsargā savas audzētavas. Angelērs Kundze. Bienvenido al señor Marcen, al que. Paldies priekšsēdātāju un paldies par to, ka esat klāt Mēs jau sen esam arī pazīstami. Paldies eh, Eransas eh, kundzei, jūsu ziņojums ir ļoti svarīgs mūsu valstī un arī Eiropas Savienībai kopumā. Es varu tikai vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgs ir KLP atbalsts šajā sektorā. Noteikti punkti būtu jāuzlabo, es esmu pārliecināta, ka mēs varam strādāt omnibus ietvaros ar mūsu kolēģi Paulo Castro, lai attiecībā uz pie, uz šo pieejamību. Tas ir ļoti svarīgi šāda veida audzēšanai. Un lai tā varētu paplašināties. Šai audzēšanai ir liela vidas vērtība, ir nepieciešams specifisks regulējošs satvers. Brexitam arī būs sava nozīme, jo pēc apvienotās karalistes otra lielākā ražotāja valsts ir Spānija. Tad nu būs jāraugās, ko mēs eh, darīsim tālāk saistībā ar šīs nozares regulējumu pēc tam, kad notiks Brexit. Tālāk, pievēršoties jauniešu tematam, mums ir jādara nepieciešamais. Pretējā gadījumā nozare nevarēs turpināt attīstīties, bet mēs turpināsim strādāt ar Rances kundzi. Nākamais kolēģis, paldies, es vēlētos pateikties. Erants Garsijas kundzei, kas ļoti precīzi analizēja aitu un kazu situāciju Eh, Eiropā, un Boskē kungs ļoti labi papildināja viņas teikto. Eh, tika likts akcents uz to, ka vajadzētu saglabāt šāda veida audzēšanu trauslās teritorijās. Īpaši akcents bija uz to, ka tagad ir laiks, ir Brexit mm, pāruns un būs arī šī sadarbība ar Austrāliju, Jaunzēlandi un ir mm, tika runāts arī par to, ka mm, patēriņš krītas un jāstimulē Ehm, gaļas, piena lietošana un vajadzētu atbilstošāku rīcību attiecībā uz kopīgo mūsu politiku. Mums īpaši jāpievērš teritoriālajiem jautājumiem. Ehm, piemēram, es redzēju Pīrineju eh, gadījumu, kad mm, vēlējās atcelt atbalstu ehm, noteiktai audzēšanai un vajadzēja saglabāt kalnus. Uh, kalnu ainavu kopumā, mums ir īpaši jāskatās uz šīm noteiktajām teritorijām, zonām, par kurām runājam. Un tad nu, mēs uzskatām, mēs esam vairāk tādi, ka šīs trauslās teritorijas tur vajadzētu saglabāt aitu un kazu audzēšanu. Paldies! Köszönöm szépen a szót. Három konkrét javaslatom van a jelentéstevő Eszter Errenc Gárcia felé. Erdosa kungs, man ir konkrēti priekšlikumi, kurus vēlētos izteikt referentei. Pirmais ir ļoti svarīgi saglabāt atbalstu aitu un kāzu ražotājiem, audzētājiem. Arī pēc 2020. gada otrkārt ir svarīgi un nepieciešami, lai Eiropas Savienības atbalsta sistēmām vajadzētu 50-60% palielināt uh, aitu un kakāzu, aitu, um, tas ir ražošanu, un vēl jo vairāk uh, eh, 80% kāzām un arī aitu kāzu audzētājiem turpmāk vajadzētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Okay. Yes. No, this. Da, câteva chestiuni, domnule președinte, legate de această um, problemă a ovinelor și caprinelor. Nākamais runātājs, paldies. Es arī pieminēšu dažas no uh, pārdomām, kas man rodas par aitām un kazām. Ir ļoti svarīgi runāt par šo uh, nozari. Tā ir nozare, ko ir grūtāk pārvaldīt, Piemēram, ja salīdzina to ar eh, piena govju gadījumu, tamdēļ, ka šeit ir runa par pašām teritorijām un platībām, kurās tiek audzētas aitas un kazas. Lielā problēma ir tāda, ka eh, cenas dramatiski samazinās jēra gaļai Pirms eh, dažiem gadiem bija iespējams iegādāties eh, jēra gada gaļu pa 2,50. Tagad tās cena ir nokritusies uz 1,50 eiro. Ir jāatrod jaunas iespējas eh, kāzu gaļas tirgošanai un arī aitu, aitām. Mums ir jāspēj pārdot šos produktus par atbilstošu cēnu un arī jāveicina pētījumi šajā sektorā. Bez pētījumiem sektoram būs grūti izdzīvot. Vilēnas kundze. Paldies par jūsu prezentāciju, īpaši pieminot Spānijas situāciju. Manuprāt, ir būtiski pieminēt arī to, ka arī Vācijā ir ļoti daudz plašu ganību kurus iespējams saglabāt tikai ar aitu un kazu audzēšanas uzturēšanas saistībā ar biodaudzveidību. Un šeit ir tiešām arī otrajā un trešajā pīlā arī jāpredz attiecīgs finansējums, lai tieši veicinātu un atbalstītu aitu un kazu audzētāju. Manuprāt, eh, ļoti būtisks sektors ir arī plēsēji, proti arī vilki, Vilki ne tikai um, nogalina dzīvniekus, bet vienkārši tos uh, nokožana atstāja turpat guļām, nevis izmanto pārtikā, un manuprāt, tas ir pilnīgi nepieņemam. Turklāt pastāv vēl tāda problēma, ka mēs lauksniecības komitejā iebilstam pret šo, taču vides komiteja ir atbildīgā, lai mainītu šo plēsēju aizsardzības status, un es tagad domāju, ka šī ziņojuma palīdzība mums izdosies uh, raidīt pareizo signālu attiecībā uz plēsējiem, lai aizsargātu mūsu aitus un uh, kazas un arī šo sektoru. Paldies! Nākamais runātājs. Uh, uh, Paldies par jūsu prezentāciju. Neatkarīgi no tā, vai tā ir Spānija vai Īrija, daudzās valstīs pastāv līdzīgas problēmas un bieži vien ir debatas un diskusijas par to un ir novērojami kopīgi tendences. Uh, Šāda veida nozares tiek piekoptā tādos reģionos, kur cilvēkiem grūtības ekonomiski izdzīvot, tādēļ mums šeit ir nepieciešams pielāgot sociālos budžets daudz raitāk un daudz lielākā mērā nekā citās jomās. Mēs runājam par paauģu atjaunināšanu. Nu, var jau piemērot pie kādu triku, taču, ja nav peļņa no ražotā, vai iespējas uh, gūt uh, ienākumus, piemēram, nodrošinot dažādas schēmas, piemēram, īrijā tāda schēma neizdevās, tad nepanāksim nekādu paauģu nomaiņu. Jaunieši grib naudu savās kabatās un grib izdzīvot. Un vienkārši tas, ka mēs maksājam cilvēkam par šo mm, nozaru uzturēšanu, nu nezinu, ir pastāv ilgspējīgākas nišas, un mēs nedrīkstam upurēt šos cilvēkus, uh, piešķirot uh, grantus. Tāpat arī runāt par kultūru. Īrijas gadījums, īru valoda. Šie ir ļoti neatkarīgi reģioni, kur notiek šī aitu un kazu kopība un arī tiek uzturēta šī valoda. Mums nepietiek tikai ar dzīvniekiem, mums ir nepieciešama cilvēka, kas runā. Uh, Paldies. Nākamais runātājs. Dantes kungs, paldies priekšsādātāji. Vēl pirms pateicības vārdiem Garcijas kundzei es vēlētos pateikties kolēģim Aņu, kurš parādīja to, ka Brexit eh, kontekstā vajadzētu runāt arī par eh, šo robežas jautājumu starp apvienoto karalisti un īriju. Tad no nu aicināšu Mišelu Barņē turpināt savu darbu šajā jomā. Aņu kunga skaidrojumi parāda arī to, ka uh, aitu jomā um, te bija īpaša situācija apvienotāji karalistai, uh, ar, uh, kura ir īpaši tāda izturīga uh, nozara šajā ziņā. Vēlētos pateikties referentē par šo ziņojumu, kas, manuprāt, ir labi nostādīts, ar labu uzstādījumu, bet te ir jautājums par divām jomām, un es runāju par to, tāpēc, ka mēs nevaram tik vienkārši uh, Eh, ap, vienlaikus runāt par aitu un kazu audzēšanu. Tās ir savstarpēji papildinošas nozares, tomēr tās attīstās negluži paralēli, jo eh, patēriņa situācija attīstās atšķirīgi. Un eh, mēs jau dzirdējām to, ka aitas uh, audzēšanas uh, problēmas ir uh, atšķirīgas, tas saistās arī uz ražotāju organizācijas grūtībām, bet šī ražošana ir īpaši svarīga, jo īpaši attiecībā uz trauslajām zonām, kur nebūtu nekādas rīcības, ja nebūtu un aktivitāšu, ja nebūtu šīs nozares darbība. Un Un tad vēl runājot par šiem vilkiem, jā, nu viņi uh, uzbruku šiem dz uh, citiem dzīvniekiem un šajā vasarā paredzēts arī mm, uh, brauciens uz Alpu, uz Alpiem, mm, lai tieši skatītu šo jautājumu. Būtu ļoti labi, ja lauksaimniecības komiteja arī varētu pievienoties šim braucienam. Eh, thank you, Chair. Well, first of all... Katīkungs. Pirmkārt, uh Kā jau norādīja mūsu kolēģis, kas dzīvo netālu no īrijas eh, robežas, nu, tas, ka mēs šeit runājam par purviem un eh, augstienēm, var jau par to runāt, taču šeit ir jārunā par to, ka tiešām nevar ieru, ievērot nekādas robežu kontrols, lai novērstu to, kā aitus un kazas eh, šķērsotu robežu. Un tas nozīmē, ka īrija ir jāpaliek Eiropas Savienībā, kā par to balsoja cilvēki ziemeļos. Runāt par aitu audzētājiem. Īrijā tiek apgalvots, ka 24% no aitu audzētājiem ir finansiāli dzīvot spējīgi. Es zinu, ka daži uzskata šeit parlamentā un brīvajā tirgu, ka pārējiem ir jāizvēlas cita nodarbošanās, taču problēma ir tāda, ka Tie aitu audzētāji, kuri nespēja izdzīvot, negūst pēļņu, ir visbūtiskākie sabiedrībā, lai nodrošinātu milzīgus pakalpojumus sabiedrībai, gan vides aspektā, jo viņi aprūpē zemi, un ja viņi tur nebūtu, tad izmaksas būtu daudz lielākas, un, protams, arī viņi atrodas eh, mūsu valsts eh, visatālākajos reģionos un uzturš tur dzīvību. Tādēļ man ir jautājums Basko kungam. Mēs citi, par citiem pakalpojumiem maksājam. Kā tad mēs varam nodrošināt šajā nozerē atbalstu, lai varētu šo atbalstu tiešām nodrošināt šiem zemniekiem? Paldies, Hauzikungs. Protams, ka situācija ir atšķirīga Eiropā starp uh, kazu un aitu audzētājiem. Vācijā tas ir tāds neliels reģions, taču š, bieži vien uh, šī nozara saistīta ar dabas rezervātu uzturēšanu, ar sugu uzturēšanu, un tādēļ šīs sektors ir būtisks. Piekrīt lielākajai daļai šeit ekspertu minēto, ka pilnvērtīga atsaistīšana bija kļūda. Uh, ka aitu un kazu audzēšanas sektors tieši tādēļ ir cietis vissmagāk, un Vācijā mēs attiecīgi rīkojamies, un tādēļ mums ir šādas sekas, un mums tiešām ir jādomā par to, vai vajadzētu izslēgt šo nozaru no atsaistīšanas. Un tad vēl jaut, nākamais jautājums pieminot vilkus. Varbūt mūsu ekspertkungs varētu šeit paust kādu atbildi. Uh, vides pārstāvi vienmēr grib visu aizsargāt, taču es nedomāju, ka tā mēs atrasināsim problēmu. Bet kādā veidā tad, lai mēs regulējam vilku daudzumu? Paldies, Posolnekov kungs, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt, ka tas nav pievilcīgi Eiropas komisijai, proti, ka šim sektoram nav nepieciešams mūsu atbalsts un garantijas. Un šeit vēlos parādīt, eh, norādīt uz vairākām problēmām un aspektiem, kas tika pieminēti. Pirmkārt, klimata pārmaiņas. Nav tik daudz uh, ganību pļāvu, tas raza, rada ražošanas izmaksas. Tad vēl tiek pieminēta negodīga konkurence. Uh, un maksājumu kavēšanās, tas arī at, attiecīgi ietekmē investīcijas uh, nozarēs, kas paši uztur savus holdingus. Tad ir jāpiemina arī slimību izplatīšanās, kā piemēram mutes un nāgu sērga un citas, daudzus eh, no produktiem nevaram izmantot, jo aitas un kazas tiek audzētas kalnēnās apgabalos, un šeit mums jāpērš, jāpievērš lielāku uzmanību šiem uzņēmumiem. Paldies! Ar to mēs esam noslēguši runātāju sarakstu. Tagad došu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Thank you, uh, Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos apsveikt uh, referanti Herants Garcijas kundzi par šo iniciatīvu. Tāpat arī vēlos pateikties Francesko Buskē par viņa sniegtajām detaļām. Mēs ļoti cieši sadarbojāmies Eiropas kazu un aitu gaļu fórumu ietveros pēdējo divu ar pusgadu laikā. Uh, Un šīs tikšanās tiešām bija ļoti ražīgas. Mēs varējām konstatēt galvenās problēmas, prioritātes, kuriem jāpievērš īpaša uzmanība saistībā ar šo sektoru. Īpaši vēlos pieminēt mārketinga jautājums, kuri tika pareizi pieminēti, lauka attīstība, vides aizsardzības metodas, ir cieši saistīts, tāpat arī starpsektoru aspekts un arī patēriņa tendences. Visi šie jautājumi ir būtiski faktori, kas mums ir jāplūko. Esmu pārliecināts, ka mēs no komisijas dienestiem cenšamies sniegt uh, palīdzību šajā problēma risināšanas procesā. Viena lieta, kas netika pieminēta - tirgus darbojas, darbojas arī tādēļ, ka esam mūsu vidē izveidojuši tā dēvētos tablo, kas sniedz tirgus pārskatu par dažādējo attīstību sektorā. Tāpat arī vēlos pieminēt veicināšanas kampaņu atbalstu, uh, tas tiek apsvērts nākamajam gadam, un esam diezgan optimistiski saņemsim tādu finanšu atbalstu, kas noderēs sektora attīstībai. Tas viss nozīmē to, ka mums ir kopīgu mērķu pakotne, un mēs no komisijas dienestu puses esam vairāk kā priecīgi konstruktīvā veidā sniegt savu ieguldījumu, lai veicinātu un atbalstītu šī sektora intereses. Paldies! paldies! Lūkojos vēlreiz mūsu ekspertu virzienā. Vai jūs vēl vēlties ko piebilst? Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Paldies par jūsu paustajiem komentāriem. Manuprāt, lielākā daļa izteicās par jaunu atbalstu nepieciešamību īpaši attiecībā uz pakalpojumiem, kas tiek sniegti aitu un kazu sektorā Eiropas Savienībai. Tāds atbalsts, tādi pabalsti, kas uh, iet plašāk nekā līdzinējais regulējums. Lielākā problēma saistībā ar šo sektoru visur ir uh, vienāda. Tiek piemērot dažādi problēma risinājumi. Tikā pieminēts arī pielāgošanās reformas, citādi būs arvien vairāk ražotāji, kas pametīs šo nozari, taču tā būtu vislielākā kļūda, kas izraisītu lielāko zaudējumus sugu daudzveidībai, šim sektoram, vidas aizsardzībai. Tika pieminēts uh, ļaunais plēsējs uh, vilks, taču daudz ļaunāk nekā vilku samazinājums būs tieši ražotāju samazinājums. Šeit ir jāatrod cits risinājums. Tad runājot par sadarbības aspektu, tas ir būtiski īpaši runāt par arotbiedrībām un par jaunu ražotāju iesaistīšanu, arī piemērot jaunas tehnoloģijas. Šeit ir jāņem vērā šis vidējais ražotāja vecums, 60 gadi, un šeit ir nepieciešamas izmaiņas. Tika paust arī dažādi piedāvājumi attiecīgi. Tāpat arī precies, ka tika pieminēts omnibus un kopīgā lauksainiecības politika ar pabalstiem, ka šeit ir jāparedz ātrs risinājums, jo šis sektors nevar bezgalīgi gaidīt. Šeit būtiski arī pieminēt ilgspējības aspektu. To patērētāji Eiropā vērtē visaugstāk. Ne tikai Spānijā. Ilgtspējība ir atkarīga arī no jauniem inovatīviem produktiem šajā nozarē, jo ar tradicionālajiem produktiem jauni cilvēki nespēja pietiekamā mērā tik galā. Tik pieminēta arī ekscesīvā lauksaimniecība, tika pausts ļoti interesants uh, priekšlikums. Manuprāt, mēs esam visi vienprātis, ka šī ir ļoti īpaša nozara, kas ir būtiska videi un vispār Eiropas Savienības visam sektoram. Paldies, un tagad došu vārdu referents kundzei. Paldies! Vēlreiz liels paldies visiem, kas izteicās. Uz pēc šīs diskusijas eh, es patiesībā jūtos ļoti apmierināta un ļoti motivēta, jo var konstatēt, ka visas grupas, kas ir pārstāvētas šajā komitejā, ir vienas prātis attiecībā uz šo nozari aitu un kazu audzēšanu. Ne tikai Spānijā, visās Eiropas Savienības dalībvalstīs pastāv šādu uh, dzīvnieku audzēšanu, un gandrīz visās dalībvalstīs mēs saskaramies ar tādām pašām problēmām, un realitāte ir vienādi. Proti ar aitu un kazu audzēšanu ir iespējams saglabāt un uzturēt kultūru un dzīvību laukos. Un par to var un ir jāiestājas, jāiestājas par ilgspējīgu vidi. Tādēļ es vēlos pateikties visiem kolēģiem no visām politiskām grupām. Esmu tagad um, nomierinājusies un zinu, ka komisija apzinās šajā nozarā esošās problēmas. Pateicoties fórumam, kas sanāk kopā kopš 2015. gada un ir spējis uh, apmainīties viedokļiem. Jā, ir šī plēsēju problēma. Mūsu valstī mēs ar to saskaramies plaši, tā, šeit liela zaudējuma, piemēram, Kastiljonas reģionā. Tā ir milzīga katastrofa, ko piedzīvojam, asiņaina katastrofa. Mēs nākam no laukiem, taču mēs eh, vēlamies iestāties par to, lai cilvēki laukos varētu turpināt dzīvot. Nav taču jēgas izmest tik daudz naudas lauku teritorijām, uh, ja nav neviena cilvēka, kas uz vietas dzīvotu un saimniekotu un uzturētu un saglabātu šīs teritorijas. Dzirdējām to, kāda ir šī realitāte. Nākamnedēļ jūs saņemsiet šo galīgo dokumentu, varēsiet iesniegt grozījumu priešlikumus, papildinājumus, un tad janvārī Strasbūras plenāras sesijā balsosim par ziņojumu, par kuru varēsim būt lepni, bet kurš arī rosinās komisiju saistībā ar KLP reformas paziņojumu īpašu uzmanību pievērst aitu un kāzu audzēšanas sektoram. Mums ir jāturpina nodrošināt iespējas cilvēkiem dzīvot laukos un nodarboties šajā nozarē. Paldies! Vēlos arī jūs, referents kundze, apsveikt. Redzu, ka jūs esat uh, tik mierīgi tagad, taču nezinu, vai lauksaimnieki un audzētāji šeit var būt tik mierīgi. Vismaz manā valstī to nevar novērot. šajā sektorā pastāv arī tādi produkti, kas tiek ievesti Eiropas Savienībā. Tas viss ir atkarīgs no sarunu, sarunām ar Jaunzēlandi un Austrāliju. Manuprāt, šis jautājums ir tiešām ārkārtīgi aktuāls. Un šeit ir arī īpaši pievienotā vērtība, kuru rada aitu un gazu gaļa un piens. Tāpat ir jāpiemina arī vides problēmas. aitas, piemēram, arī attīra kalnu reģionus. Tad ir paši ražotāji, kuriem vajadzētu vairāk organizēties, kur ir tādi izklīdināti, šeit pastāv arī augsts nabadzības līmenis, un es domāju, ka mums par šiem aspektiem vajadzētu arī vienoties budžeta ietvaros, ka ir jāsniedz atbalsts šim sektoram. Tas bija īsts komentārs no manas puses. Vēlreiz vēlos pateikt mūsu, pateikties mūsu ekspertam, referentes kundzei. Šis jautājums tiešām ir ārkārtīgi būtisks un ļoti labi, kā par to šodien diskutējam. Pirms sākam diskutēt par kohēzijas un lauksaimniecības politikas nākotni. Vēlreiz liels paldies visiem dalībniekiem! Šis ziņojums tiks eh, diskutēts no 20, starp 22. un 28. novembri. Grozījuma iesniegšanas eh, termiņš ir 27. novembris, un tad janvārī plenārsēdē paredzētu pieņemšanu. Turpināsim ar gada ziņojumu par konkurences politiku. Šeit mums jāsniedz, šeit mums ir atzinums no Tibors Sanjīkunga. Sveicu jūs mūsu vidū. Atbildīgā ir ekon komiteja. tika pieņemts koordinatoru lēmums, kā mēs šo atzinumu sagatavojam attiecībā uz konkurences politiku un ikatējos ziņojumu. Pagājušo gadu ar to nodarbojas Tamborkungs. No mūsu komitejas puses viss noritēja raiti, šis ir arī būtisks sektors. Un šogad mēs turpinam šo darbu. Šoreiz šo ziņojumu saņēma sociāldemokrātu grupa un saņīkums ir referents. Tagad došu vārdu viņam lūdzu. Uh, thank you very much, Mr. Liels paldies priekšsēdētāji. Jā, es jums piekrītu, ka šis ir ļoti svarīgs ziņojums un uh, es domāju, ka mēs visi ļoti labi atceramies uh, ka vairāk kārt tas jau ir apspriest šajā komitejā, jo konkrētas politikas ziņojums ir ikgadējs ziņojums, un šodien mēs runāsim par situāciju, uh, kāda ir šobrīd šajā gadā. Jā, es gribētu visiem atgādināt, ka pagājušo gadu eh, Dantāna kungs eh, bija atzinums sagatavotājs, kurš eh, deva ļoti labu ieguldījumu konkurences ziņojumam Eiropas parlamentā, un tur atbildīgā komiteja bija Ekon. Bet um, arī šoreiz mūsu darbu lielā mērā ietekmē arī omnibus eksperti, piemēram, De Castro kungs un arī citi. Tagad priekšādātāja kungs, es domāju, ka spēcīga Eiropas Savienības konkrētas politika vienmēr ir bijusi Eiropas projekta kā tāda stūrakmens, un uh, lauksainiecības sektoram šeit ir īpašs status, un to neviens neapšauba. Uh, Konkurences politika, protams, ir izšķirīgs svarīgs eh, instruments, lai iekšējais tirgus labi darbotos Eiropas Savienībā. Šī politika palīdz novērst pārmērīgu finansējumu un ekonomiskās varas koncentrāciju, un tas arī rada labāks kvalitātes eh, produkts, pakalpojums, lielāku izvēli un zemāks cenas patērētājiem. Uh, Kaut gan lauksamcības semons uh, sektors nav pietiekami apskatīts komisijas darba dokumentā, mēs tomēr uzskatām, ka šis sektorālais aspekts ir ļoti svarīgs uh, tieši lauksamcības politikas kontekstā. Tā nodrošina uh, lauksaimniekiem pienācīgus standartus un arī uh, nemainīgu ekonomikas vidi, lai varētu mierīgi strādāt. Ir jāparāds uh, papildus. Uh, izņēmumi lauksamniekiem no konkurences politikas. Konkurences politika aizsargā patērētāju intereses, bet jāņem vērā arī lauksaimnieku problēmas. Mums ir jāanalizē, vai ir vajadzīgi vairāk uh, izmaiņ, izņēmumi. Asociācija un, organizā, un ražotāju organizācija loma ir svarīga, arī uh, darba koplīgums sarunas ir svarīgas. Un uh, dalību valstīm un Eiropas Savienības iestādēm ir uh, par prioritāti noteikti vienotā tirgu jānosaka nostiprināšana pēc apvienotās karalists izstāšanās uh, un būtu jānodrošina, ka tiek ievērot Eiropas Savienības konkurences tiesību akti un citi standarti. Kā jūs redzat, tad šie temati, kas te ir minēti, nav uh, bijis izsmelt. Mēs šeit varam papildināt to ar eh, citiem aspektiem, kā piemēram omnibus, ar eh, lauku attīstību vai sociāliem elementiem. Es arī eh, to darīšu ar saviem grozījumiem, un to es arī aicinu kolēģiem darīt. Es ceru, ka mums būs atkal auglīga sadarbība ar ēnu referentiem, ka varēsim izstrādāt tādus kompromisus, kas ņems vērā dažādos viedokļus, bet galvenais ir lauksainības sektorā strādājošo um, intereses. Un, ja lauksainības sektors tiks iedragāts, tad tas iedragās uh, pārtiks piegādes un uh, noslēgumā priekšādātāja kungs, es uzskatu, ka šī pasākuma galvenais mērķis ir uh, noteikt, kā izmantot eh, tagadējo juridisko ietvaru, lai veicinātu konkurenci no vienas puses lauksaimniecības sektorā, bet no otras puses arī ļautu uh, dažādus izņēmumus paredzēt uh, dažādām lauksaimniecības organizācijām, jo īpaši runājot par kooperatīviem un citām organizācijām. Priekšsādātāja kungs gaidu kolēģu komentārus un uh, piedāvāju uh, arī savu palīdzību, esmu jūsu rīcībā. Paldies! Paldies tagad uh, Dantāna kungs. Viņš bija uh, iepriekšējais referents un tagad pieteicies runāt kā pirmais. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms pateikties mūsu kolēģim Tiboram Sensī par ļoti kvalitatīvo darbu. Kā jau viņš teica, uh, Viņš eh, arī balstījās uz līdz šim lauksaimniecības komisijā paveikto darbu, um, un tas bija Magīneses uh, un mans ziņojums, bet arī citi. Un uh, te ir arī liela atbilstība tiem priekšlikumiem, kas tika izteikti 2016. gada beigās no Vermana kunga puses. Un, uh, Toreiz Eiropas komisija prasīja ziņojumu par šīs ķēdes uh, funkcionēšanu. Padome arī atbalstīja Verman kunga darbu, sakot, ka uh, vēlas to atbalstīt un pārņemt, un to mēs arī piedāvājām omnibus ietveros, kas attiecas uz uh, atzinumu. Es gribētu piedāvāt uh, uh, nedaudz uh, vairāk padomāt šodien par, uh, šo, šogad par atbalstu lauksainicības sektoram. Uh, par valsts atbalstu, un pirms diviem, trim gadiem uh, šis uh, apjoms tika palielināts, tad tomēr šīs aploksnes uh, apjoms netika palielināts. Tas nozīmē, ka šis te atbalsts nedod tāds rezultāts, kā tas varētu dot. Otrais elements, ko es piedāvāšu, ir sasaistīt omnibus sarunas, kas notiek, jo tas varbūt atsauksies arī uz nākamo punktu. Šobrīd mēs varam teikt, ka uh, Pateicoties eh, aktīvam darbam eh, starp parlamentu un padome, eh, šobrīd tiek noslēgts iestāžu nolīgums par visiem šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar konferences noteikumiem un ražotāju darbu. Un es gribētu atsaukties arī uz 42. līgumu pāntu, kur ir teikts, ka konkurences noteikumi nav piemērojami uh, lauksaimniecības produktu ražošanā tikai eh, tādos ietvaros, eh, kā nosaka parlaments un padome. Un atsaucas arī uz 39. Eh, līguma pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Tātad nevajag šeit lietas apgriezt otrādi, ir jāsaglabā līguma garš prātā. Un es gribētu atgādināt mūsu komitejai, ka dažādajos priekšlikumos, kas tika izteikti, vairāk kā puse jau ir iekļaut iestāžu nolīgumā. Un eh, es ar pārsteigumu konstatēju, un eh, nē, tas nav pārāk stiprs vārds, ka uh, ir komisijā cilvēki, kas cenšas pagarināt termiņus, tātad tie vairs nav četri mēneši, un ka ir arī dažādi izdomāta informācija par to, ko mēs gatavojamies darīt, kas cirkulē. Uh, Un uh, es tiešām esmu dziļi šokēts, satriekts, eh, un es uh, domāju, ka lauksansības komiteja piekritīs manam šokam, uh, un es atgādinu, ka tas ir parlaments un padome, kas pārstāv tautu, un ja komisijas dienesti nevēlas uzklausīt vēlētājus, tad mūsu ziņā ir viņiem par to atgādināt. Tātad eh, es ieturēšu to pozīciju trialogā, kādu ir iemē, ievērojusi, ievērojis parlaments, eh, Vermanu komitejas, komisijas darbu eh, mēs pazīstam, un es ievērošu Eiropas parlamentu pozīciju. Man pasuflāga. Langas kungs, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président, mes chers collègues. Jā, paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vai mēs tiešām varam runāt par konkurenci? Es nedomāju, ka ir vienots tirgus 28. Eiropas Savienības dalība valstīs. Patiesībā, ja mēs uh, konstatējam uh, kaut ko makroekonomiski, tad mēs konstatējam, ka uh, šeit es domāju par Ķīnu, par uh, Brazīliju, Kanādu, ASV, raugoties uz dažādiem reģioniem, katrs lauksainiecībā palielina savu budžetu. Un tas bija arī Makrona uh, priekšlikums sniegt 5 miljārdu eiro papildus palīdzību Francijas lauksaimniekiem. Un tas ir arī jautājums, ko uzdošu rīt Hogana kungam komisāram, jo ir uh, komiteja īpaša uh, Nacionālajā asamblējā. Un uh, es domāju, ka mums uh, nevajadzētu visu sēdes organizēt vienlaicīgi. Šobrīd katra valsts sevi aizsargā, un uh, Eiropas Savienība veido strateģisku plānu, vienlaicīgi aizsargāja savu suverenitāti un uh, nodrošinājumu ar pārtiku. Un uh, šobrīd negodīga konkurence uh, ir izveidojusies, un uh, nesen ar Merkusuru un arī uh, Austrāliju tiek uh, viņiem uh, radīts dažādas priekšrocības, un tas apdraud Eiropas lauksaimniecību, un šobrīd runāt par vienotu tirgu, uh, kurā būtu konkurence Eiropas Savienībā, tas ir uh, tāds kā slasts, uh, kurā mēs iekrītam šeit, tas tā nav, ka būtu šeit vienots tirgus. Paldies, Dekastro kungs, lūdzu. Jā, paldies, eh, priekšsādātāja kungs. Eh, vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties mūsu kolēģiem, atzinuma autoram par paveikto darbu. Un paldies, ka viņš uzklausīja arī Dantāna kungu un ņēma vērā viņa darbu iepriekšējā sasaukumā. Uh, Kā jau tas tika teikts, es pilnībā piekrītu Dantāna kunga teiktajam omnibus uh, priekšlikumi, uh, par kuru uh, mēs komitejā ar vairākumu nobalsojām, un tos plaši atbalstīja arī Eiropas lauksaimniecības ministri. Un tagad es vēršos pie mūsu kolēģiem komitejā un arī komisijā un konkurences ģenerāldirektorātā, un es aicinu lūdzu pielikt pūliņas, pūliņus eh, saskaņā ar iestāžu nolīgumu, eh, kas eh, šonadēļ tiks noslēgts. Un es gribētu arī teikt, ka nevajadzētu būt tā, ka tas tiek viss nosūtīts atpakaļ. Uh, Mums taču ir panākta vienošanās un ir konsers, konsens par ļoti daudziem punktiem, kas eh, arī uh, atspoguļos omnibus regulējumā. Nav jēgas priekšādātāji atgriezties pie jautājumiem, kas jau tika skatīti pēdējos mēnešos. Un uh, mums tiešām kaut kas ir jādara. Uh, Eh, lauksaimniekiem, eh, ir eh, dažādas idejas un priekšlikumi, un tās arī tiek atbalstītas omnibus regulējumā. Mums ir jābeidz domāt par ražotājiem kā par tādiem naftas kartaļiem. Un es šeit vēršos pie uh, ko konkurences ģenerāla direktorāta pārstāvjiem Uh, lauksaimniekiem ir vajadzīgi šie instrumenti, par to jau esam diskutējuši mēnešiem uh, un esam panākuši vienošanos. Es aicinu šonedēļ uh, noslēgt šo vienošanos, lai mums būtu spēcīgāks lauksaimniecības sektors, kas būtu konkurētspējīgāks un labāk varētu stāties pretī uh, dažādiem izaicinājumiem un, piemēram, šiem uh, apvienošanās gadījumiem, kas ir uh, izplatīšanas sektorā. Millers kundz lūdzu. Sirsnīgs paldies, Tībor, par šo ziņojumu, šo atzinumu, kas ir ieteikts, un es uh, mūsu uh, ēnu referentu vārdā īsi izteikšos, bet man ar viņu vēl ir jāsaskaņo viedoklis, jo man šķiet, ka mēs e, Paulo un Mišela teikto e, ņemot vērā, e, mums tas te ir jāiekļau šī omnibus pozīcija, lai arī pret ekonu skaidri parādītu mūsu svaru. Uh, Man īpaši svarīgi šeit šķiet pārtiks piegādes ķēdē un negodīgajās tirzniecības praksēs eh, šeit eh, šos jautājumus uzsvērt, jo omnibus regulējumu šeit uzsvērt ir viena lieta, bet paralēli vajadzētu abās pusēs iekļaut mūsu argumentus, lai mums būtu spēcīga pozīcija kā lauksainicības komitejai. Paldies! Uh, thank you for... Paldies! par šo atzinumu, Tibor, saka Flanagan kungs. Daži no manas valsts, no ETP, ja viņi izlasītu šo ziņojumu, Uh, droši vien gribētu atstāt Eiropas Savienību. Šeit ir minēta nodokļu harmonizācija. Jā, viņiem ir ļoti bail no tā. Tātad šeit eh, tiek eh, runāts par eh, spēles noteikumu vienādošanu, un tas ir nepieciešams, un lai mums būtu ražotāja grupas un tā tālāk, bet viena konkurences joma, par ko ir jārunā, un es jau to runāju arī par to runāja ar uh, Vestagars kundzi komisāru, kad viņi bija šeit klāt. Tad te ir runa par situāciju, kad mēs uh, ļoti cenšamies nepārkāpt konkurences noteikums vai netraucēt konkurencei un kapitālismu darbībai, bet te pašā laikā šķiet īrijā un arī daudzās citās valstīs uh, rodas situācija, kad uh, uz vienas zemes uh, ir par hektāru 1000 eiro un blakus eh, kāds cits var saņemt vai 100 nu eiro vai neko. Un tas nav atkarīgs no tā, vai viņi ir labi lauksaimnieki vai nē, bet tas ir vēsturiski iemesli dēļ. Un tad, kad es par to jautāju komisārai Vestagars kundzei, un jā, viņa tiešām godīgi pateica, ka viņa neko daudz par to nezina, tas man nu, ir jāsaka, bet. Uh, šī ir joma, kurā Eiropas Savienībā jau vairāk ir par to jāuzina, jo 17 valsts ir izvēlējušās uh, uh, šo te līdzi, izlīdzināšanu, un mēs to neizvēlētos. Es nerunāju tagad par konkurenci un kapitālismu. Uh, mēs vienkārši nedrīkstam turpināt šādu situāciju, ka viens var saņemt tūkstoti par hektāru un viņa kaimiņš nesņem neko, jo viņiem taču ir jācīnās konkurencē vienā tirgū. Paldies! Paldies! Tagad eh, komisija. Gribētu uzklaut komisijas teikto no konkurences un lauksaimniecības jomas. Lūdzu, eh, vispirms eh, izteikties konkurences ģenerāla direktorāta pārstāvi Henings, lūdzu. Jā, paldies. Mani sauc Inglašs Henings. Es pārstāvu šeit konkurences ģenerāla direktorāti. Vispirms sirsnīgs paldies par to, ka ņēmāt vērā mūsu ziņojumu. Gribu pateikties uh, Tibaram Sanī par uh, viņa atzinumu projektu. Mēs pieņemam zināšanai dažādos jautājumus, kas tika minēti šajā atzinumā, un es gribētu no komisijas puses šodien šeit uzsvērt eh, komisijas viedokli, ka mēs ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai konkurences noteikumi būtu pēc iespējas vienkāršāki lauksaimniekiem, lai viņi varētu no tā vairāk iegūt un lai būtu arī lielāka izaugsme un augstāki dzīves standarti. Tas ir mūsu galvenais mērķis, un es domāju, ka mēs to esam parādījuši gan komisārs Hogans, gan uh, Vestagers kundze. Mēs bijām šeit uh, tātad pārstāvēti, un uh, par to arī tika runāts, un mēs ļoti aktīvi un ļoti cieši sadarbojamies. Uh, arī tehniskie dienesti. Kas attiec uz omnibus regulu, es šobrīd to neapspriedīšu, jo tas ir, šeit mēs runājam šodien par igadējo konkurences eh, ziņojumu, un ar to arī gribu atbeigt. Paldies! Labi, tad es gribētu pateikties. Un tagad vārds vēlreiz referentam, lūdzu. Uh, thank you very, very much. Liels, liels paldies priekšsēdētāji un paldies visiem kolēģiem, kas uh, deva savu ieguldījumu šajās debatēs. Godīgi sakot, kā mēs jau visi zinām, tad uh, ir, protams, šobrīd tā, šobrīd, to es uzsveru, šis ziņojums ir ļoti īss un kompakts. Uh, bet es uzklausīju arī kolēģu komentārus, bet eh, es neredzu šeit nekādus konfliktus, kas būtu neatrisināmi nākotnē, turmākajās dienās un nedēļās. Bet es gribētu nedaudz atgriezties pie šī te sākotnējām uzstādījuma un tās vispārējās izpratnes, kāda ir šajā komitejā. Mans ziņojums uh, būs šīs komitejas ziņojums. Līdz ar to esmu ļoti atvērts, es esmu tikai uh, referents un tāpēc esmu gatavs uzklausīt uh, dažādus komentārus un, ja būs kādi uh, konflikti, tad, protams, mans uh, uzdevums būs uh, rast kompromisus. Uh, un būs kompromiss, bet ir viens liels, bet eh, konkurence nav pašmērķis. Konkrēts noteikumi ir vadlīnijas par to, kā organizēt ekonomiku, un ekonomikā lauksaimniecība ir ļoti, ļoti īpaša nozara. Un tas ir tas, ko uh, mums nekad nevajadzētu uh, pazaudēt no acīm. Otrakārt, un varbūt tas ir pat svarīgāk, tā ir lauksaimniecība joprojām neizmanto visus uh, uh, līgumu par Eiropas Savienības darbību uh, plusus un uh, jādomā, kā izmantot uh, tās priekšrocības, kas ir noteikumos un līgumos un kā labāk saprast uh, lauksaimniecības konkurenci, jo tai ir pilnīgi atšķirīgs raksturs no citām nozarēm. Uh, Un visbeidzot, es gribētu pateikt, ka pēdējos divos gados apmēram šajā parlamentā mēs jau vienreiz esam identificējuši, tātad pateikuši, ka uh, konkurence nedrīkst būt augstāka pār Eiropas iedzīvotāju sociālajiem interesēm. Tātad konkurence kā tāda nedrīkst uh, tikt liksta stādīta augstāk par pārējo, par uh, biosfēru, ja to var nosaukt tā. Tātad šajā izpratnē es vēlreiz gribētu pateikties visiem komentētājiem, visiem kolēģiem, kas izteicās, un uh, es tiešām uh, aicinu jūs uh, vienkārši aktīvi iesaistīties šajā pasākumā. Paldies! Un tad uh, vēlreiz uh, eh, agrī ģenerāla direktorāta pārstāv. Nē, Garcijas kundze pieteicās. Nu jā, labi. Grozījumu iesniegšanas termiņš ir 16. oktobris eh, vienos, un 7. decembrī ir paredzēts balsot par šo atzinumu un ekonu komitejā tas tiks skatīts janvārī nākamgad tātad. Un līdz ar to šo punktu varam noslēgt. Vēlreiz sirsnīgs paldies uh, referentam un komisijai. Un tagad pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta - finanšu notoikumi, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam. Te ir runa par omnibus. Un Šeit eh, mums ir arī referents. Deisa kungs, eh, De Castro kungs eh, arī piedalās no mūsu parlamentārās delegācijas, un arī Dantāna kungs ir klāta, Milleris kundze. Tātad mēs esam ļoti labi pārstāvēti. Tātad vislabāk, es domāju, būtu, ja es uzreiz dotu vārdu tam deputātam, kurš eh, var vislabāk pastāstīt, kāda tad ir situācija šajās sarunās. Un arī ņemot vērā to, ka ir gaidāms nākamais trialogs. Lūdzu. Jā, Findank, jā, Vorsits. Paldies, priekšsēdētāji. Un atvainojos, kā nevarēju ātrāk šeit ierasties. Var jums īsi sniegt ziņojumu. Lauksaimniecības komiteja vēlas veikt vienkāršošanu un grozījumus. Tas attiecas uz tiešiem maksājumiem, lauka attīstību, kopīgās tirgus regulējums un horizontālā regula. Līdz šim ir notikuši trīs trialogi - 7. septembris, 27. septembris un vesela virkne tehniskas sēdes. Pēdējais trialogs notika 27. septembrī. Šeit mūsu sarunu komanda varēja panākt būtiskas lietas, un gribu pieminēt, ka pirms 27. septembra padoma par visiem šiem jautājumiem nebija saņēmis mandātu. Pēc trešā trialoga 27. septembrī komisija un padome attiecībā uz dažiem jautājumiem, īpaši tiešo maksājumu, uh, jomu, sniedza uh, solījums, vismaz attiecīgus signālus, un runājot par uh, grīningu, tiek piedāvāts praktisks risinājums, tiek strādāts pie jauna formulēm tehniskajās grupās, padoma un komisija neatkāpās attiecībā uz lauksainiecības vīdes pasākumu aprēķināšanu un atkāpēm no grīninga līdz 70 kilometriem. Tāpat uh, ir arī prasības par konkrētiem augiem. Ceram, ka saņemsim apstiprinājumu nākamā trialoga laikā no abām institūcijām, padoms un komisijas. Runājot par jauno lauksaimnieku atbalstu, šeit ir atbalsts no visām uh, institūcijām parlamenta piedāvātiem grozījumiem. Tāpat arī parlamentu sarunu vešanas komiteja komanda aizstāvēja nostāju par lauku teritorijas attīstības eh, programmas eh, spēkā eh, būšanu līdz pat perioda beigām un arī pēc tam. Uh, Mums šeit ir paredzēts jauns uh, finansējums, kad tiek ievēlēts jauns parlaments, un to nevaram atbalstīt. Šeit mūsu nostāja būs strīkta. Tā mēs panāksim to, ka ilgspējīgās programmas lauku teritoriju attīstībai varēs turpināties. Taču neskaidrības uh, dēļ par turpmāko daudzgadu finanšu plānu mēs vēl nevaram gūt apstiprinājumu par parlamentu grozījumu priekšlikumiem. Tehniskajās sēdēs tiek strādāts pie formulējumu komisijas paziņojumiem. Taču šeit jau skaidri varu pateikt, ka man nepietiek vienkārši ar to, ja komisija šādos skaidrojumos ieraksta, ka tiek paredzēts. Tas ir pārāk uh, virspusīgi. Mums visiem ir uh, jauki nodomi dažādās nozarēs, taču šie nodomi nepārvērš uzreiz par realitāti. Komisija ir jābūt, jādarbojas konkrētāk. Runāt par horizontālo regulu šeit ir labi panākumi. Parlaments pieprasīja krīžu rezerves pārskatīšanu. Šeit komisija sniegs politisku paziņojumu attiecībā uz to, ka jāuzlabo finanšu plānošanas mehānismus nākamās kopējās lauksainas politikas reformas ietvaros. Tad runāt par kopīgo tirgus regulējumu mums arī ir panākti labi panākumi. Dantons ļoti labi šeit veida sarunas un tehnisko sanāksmu laikā ar padomu komisiju, tik izstrādāts kopīgas nostājas. Uh, ar lielu vairākumu tika pieņemts priekšlikums lūgt komisijai izstrādāt efektīvu likumu ietveru lauksaimnieku spēcināšanai pārtiks nodrošināšanas ķēdes nodrošināšanai. Tas ir ārkārtīgi būtiski Eiropas ekonomikai un lai līdzsvarotu disbalansu starp ražotājiem un pārtiks uh, tirgotājiem. Šeit tiek strādāts pie komisijas paziņojuma. Komisija ir uzņēmusies pienākumu jau 2008. gada pirmajā pusgadā sagatavot priekumu parlamentam un padomēji. Un ir arī pēdējais mirklis šeit rīkoties, ja vēl gribam kaut ko sasniegt. Patiesībā šādam priekšskam būtu bijis jābūt gatavam līdz šī gada beigām. Par to jau šodien runājām. Padome un parlaments šajā ziņā ir vienprāts taču ir problēmas ar komisiju. Konkurences ģenerāla direktorāts izskatās, ka nepiekrīt, taču, ja mēs izlasam līgumus, tad šeit kompetence vairāk atrodas lauksaimniecības jomā, un iespējams, ka vēl ir jārunā ar priekšādā Junkerkungu. Mums ir nepieciešams tāds regulējums, kas ražotājiem un pārstrādātājiem, kā arī arotbiedrībām sniedz palīdzību. Esmu ļoti pateicīgs eh, manai sarunu vešanas komandai, pieminēju jau Dantonu, Milleru un visi pārējie, kas strādā šeit politiskās grupās, dara to ļoti labi, un es domāju, ka mums ir labi panākumi. Nākamais trialogs ir ieplānots kā pēdējais trialogs, taču par to vēl neesmu pārliecināts. Ja komisija uh, nerāda pretīm nākšanu, tad iespējams, ka būs vēl viens trialogs. Mums vēl ir pietiekam daudz laika, lai varētu vest sarunas no parlamenta puses. Mums ir ļoti spēcīgs mandāts, to pieņēma lauksaimniecības komiteja ar lielu vairākumu, un parlamenta neiesniedz nekādus citus grozījumu priekšlikumus. Tādēļ mūsu komanda um, rīkosies ļoti strikti sarunu laikā, un parlamentu vienkārši tāpat nevarēs nogrūst malā. Mums tiešām ir jācenš panākt labus risinājums mūsu lauksaimniecības interesās Eiropā. Tas tiešām ir nepieciešams veikt šeit izmaiņas. Paldies! Pan poseł De Castro, bardzo proszę, panie pośle. De Castro, kungs, lūdzu. Jā, grazie, prezidente, jā, kolēģi. Paldies, priekšsādātāji. Alberts, jau sniedza jaunāko informāciju par to, kas ir noticis par spartajiem soļiem. Paldies eh, lauksaimniecības ģenerāla direktorātam par paveikto darbu līdz šim. Daži jautājumi vēl ir palikuši neatrisināti, bet es domāju, ka mums pēdējā trialogā izdosies tos pārvarēt, kā Desa kungs norādīja, tas notiks 12. datumā ceturtdien. Es ceru, ka tad varēsim gūt arī konkurences ģenerāla direktorāta atbalstu. Un tad nu trešais, trešā nodaļa omnibusam tiks noslēgta. Ar kopīgu pozīciju padomai un parlamentam, un nebūs eh, jāpārceļ datumi tālāk. Mēs esam gatavi vest pārunas un turpināt tās. Vajadzētu varēt piemērot to, ko ir teicis parlaments un padome. Paldies tagad Sandersas kundze. Visu pirms es vēlētos atvainoties jo tad, kad uh, ierados, uh, prezentācija jau uh, gāja uz beigām, es biju zivsaimniecības komitejām, tāpēc arī šī kavēšanās. Vēlējos runāt par otro grozījumu, tas ir mūsu grozījums, kur ir KLP mērķu pārākums par konkurences uh, normām, standartiem. Kā tad būs ar šo grozījumu? Vai tas tiks saglabāts vai nē? Mūsu ieskatā tas ir ļoti svarīgs grozījums. Tālāk 69. grozījums par ganību teritoriju atzīšanu. Šīm teritorijām būtu jāsniedz KLP atbalsts. Kāda ir situācija šī grozījuma sakarā? Tālāk ir jāpastiprina aktīvu lauksaimnieku status, viņu atbalstīšana, jo tieši tas ir Eiropas Savienības nākotnes jautājums. Es vēlētos zināt, kāda ir situācija priekšlikumos, kas saistās ar, ar šo e, garantēšanu, ienākumu garantēšanu. Un es domāju, ka mums varbūt vajadzētu skatīties citā virzienā, vajadzētu aktīvas politikas, kas palīdzētu nodrošināt lauksaimnieku ienākumus, drīzāk tā. Redzu, ka neviens cits vairs nav pieteicies izteikties. Desa kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Bardzo proszę przedstawiciela DG Agri. Lauksensības ģenerāla direktorāts lūdzu. Uh, thank you, Chair. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Paldies priekšsādātāji, labu pēcpusdienu. Daži komentāri par mūsu pozīciju. Jūs varat tikai atsaukties uz desakunga teikto. Es domāju, ka mums ir izdevies ļoti veiksmīgi pavirzīties uz priekšu iepriekšējos trialogos un tehniskajās sanāksmēs, un mums ir izdevies atrisināt vairākus neatrisinātos jautājumus referenti, ēnu referenti un vairākums no jums jau zina, ka komisijai bija nepieciešams laiks, lai definētu savu pozīciju par Eiropas parlamenta grozījumiem, kas nebija saistīti ar mūsu sākotnējiem priekšlikumiem, jo īpaši saistībā ar konkurenci, zaļināšanu un arī vairākiem citiem. Uh, Šis process šobrīd komisijā ir noslēdzies. Ar prieku varu teikt, ka mums ir nepieciešams pamats, lai uh, varētu konstruktīvi strādāt nākamajā trialogā ceturtdien un uh, ceram, mm, varētu to noslēgt. Viss, eh, viss pamats ir, un mēs tiešām ceram, ka nepieciešamie priekšniekumi priekšnoteikumi ir tā, lai visas trīs institūcijas nonāktu pie laba vispārīga kompromisa par šo pakotni. Uh, Uzsvēršu vienu lietu par eh, laikiem. Mēs esam, mēs runājam par daļu no omnibusu diskusijām kopumā kolēģi eh, strādā pie plašākas pakotnes, lai tā tiktu noslēgta oktobra beigās, un tad mums jācenšas noslēgt sava darba daļa, tā lai mēs varētu sniegt savu ieguldījumu plašākā procesā. Visi desa kunga minētie jautājumi par uh, ceļu attīstības programmas paplašināšanu vai krīzes rezerve. Mēs eh, ņemam vērā parlamenta teikto, Desa kungs teica, kam ir jārosina uzmanība attiecībā uz ceļu attīstības programmām, ka te nav pietiekama uzmanība. Mēs to ņemam vērā un strādājam pie komisijas paziņojuma teksta eh, kurš cerams būs pieņemams eh, Eiropas parlamentam. Tāpat arī strādājam pie Um, neatrisinātajiem grozījumiem un ceram tā tad noslēgt, uh, nonākt pie veiksmīga iznākuma ceturtdien. Prieks to dzirdēt un tagad došu vārdu Desikungam, lūdzu. Paldies! Sākšu ar Nīru kungu. Vēlos arī pateikties par konstruktīvo sadarbību, kāda mums pastāv ar komisiju. Dažreiz uh, viedokļi uh, sadurs, taču tas taču nav nekas jauns. Ja komisija ir gatava paieties uz mums pretī zināmos jautājumos, tad domāju, ka varēsim noslēgt ar nākamo trialogu. Un runājot par laika grafiku, parlamentā lauksaimniecības komitejā mēs bijām gatavi ātrāk nekā budžeta komiteja, bijām ļoti punktuāli, un tagad gala nu, procedūrā nebūsim tie vainīgie, kas izraisīs kavēšanos. Un runājot par kolēģis jautājumu, iespējams kaut ko nesapratu tulkojumu laikā par šīm ganību platībām. Varbūt varat to vēl paskaidrot, bet runāju par apdrošināšanu. Cinras kundze. Dalība valstī situācija ļoti dažāda. Vācijā, ja drīkstu norādīt, ir arotbiedrības, uh, apdrošināšanu pret uh, krusu, un kādai gan šādu krusas apdrošināšanu nevarētu izmantot kā ienākumu apdrošināšanu. Tas uh, mazinātu risku. Taču ir jāņem vērā, ka pastāv dažādas sistēmas dalību valstīs, taču ir skaidri jāmin tas, ka mums ir vienprātīgs parlamenta lēmums un sarunu vešanas komanda balstās uz šo parlamenta lēmumu. Atsevišķu grupu īpašas uh, vēlmes šeit nevar tikt tā vienkārši pārņemts. Varam diskutēt, vai to būtu vērts darīt, taču katrā gadījumā parlamenta lēmums, šis mandāts sarunu vešanas komandai ir pamats, bet varbūt kolēģi var vēl sīkāk pastāstīt, ko viņi domāja ar šīm ganību platībām. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że już w drodze bezpośredniej pani poseł jūs tad noteikti par šo aspektu varat uh, vienoties un noskaidrot savā starpā divpusēji. Tas notiktu tiešāk, un ar to mēs arī būtu noslēguši šodienas darba kārtību. Rītdien mums ir paredzēta balsošana, darbs sāksies pulksten deviņos. un pēc tam notiks koordinatoru sanāksme. Vēlos jums pateikties, novēlu jauku vakaru, priekšēdās pateicis arī tūkiem. Paldies komisijai visiem, kas šodien piedalījās šajā sanāksmē.